Dear colleagues, we continue the session of the committee. Kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs uh, šajā sanāksmē. Plinkevičūtes kundze, domāju, ka šī tikšanās nodrošinās iespēju gan Lībe, gan FEM komitejām uzklausīt um, pieaicināto ekspertu viedokļus par um, cietušo tiesībām. Un, kā jūs zināt, šī direktīva bija paredzēta, lai nodrošinātu aizsardzību Eiropas Savienības pilsoņiem, jo arvien vairāk cilvēku dodas uz ārvalstīm un tāpēc var kļūt par eh, citu valstu noziedznieku upuriem. Tātad šeit ir runa pār um, šo cilvēku tiesībām, jo tās ir atzītas līkumos, un tieši tāpēc viņi ir pelnījuši aizsardzību, un viņiem ir jānodrošina piekļuve savu tiesību aizsardzībai tiesās. Um, Dalību valstīm vajadzēja nodrošināt šīs direktīvas iekļaušanu savos tiesību aktos līdz 2015. gada 15. novembrim. Uh, Mums ir jāveic visveidzīgie pasākumi, lai tiktu atzītas cietušo tiesības saskaņā ar šo direktīvu, un mums ir jādomā par šķēršļiem, kas ir pieļauti um, dalību valstīs. Mums ir jādomā arī par to, cik tālu šie jaunie pasākumi nodrošinās pārmaiņas cietušo situācijā. Šādā veidā mēs varēsim nodrošināt arī ieguldījumu uh, jaunajā ziņojumā, ko gatavo saskaņā ar 55. pāntu referenti no abām komitejām, un tur būs jārunā par šī tiesību akta īstenošanu. Tagad došu vārdu līdz priekšādātājai Blinkevičūtis kundzei. Prieks jūs redzēt. Paldies, Staņševkungs. Sirsnīgi sveicu arī visus deputātus no abām komitejām. Kā jūs zināt, šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt visus noziegumos cietušos, bet šeit ir runa arī par dzimumu perspektīvu, proti ir jāatcerās, ka vārdarbība pret sievietēm un vispār dzimuma vārdarbība ir ļoti plaši izplatīta Eiropas sabiedrībā. Viens no galvenajiem direktīvas elementiem ir nodrošināt, lai cietušie kļūtu par krimināla procesa centrālo punktu. Viņus nevajag uzskatīt kā tikai lieciniekus, bet viņi ir jāuzskata par pašu svarīgāko elementu, kas ir jāaizsargā visa procesa laikā. Tas ir jo īpaši izšķiroši tad, kad mēs runājam par vardarbību pret sievietēm un um, vardarbību mājas apstākļos. Mums ir arī jāizvairās no sieviešu un bērnu viktimizācijas procesa laikā ir jānodrošina arī mm, papildu pakāpojumi cietušajiem, un tāpat ir arī jāinformē sievietes par eh, procesa gaitu. Tāpat arī ir eh, jāpareidz eh, tiesību izskaidrošana sievietēm. Dalību valstīm ir jāīsteno direktīvā minētās tiesības, un Um, šo tiesību īstenošana dalību valstīs arī ir uh, šī ziņojuma temats. Es uh, ceru, ka Girega kungs mums sniegs patiešām vērtīgu informāciju. Sāksim ar mūsu ekspertiem un uh, domāsim, jo īpaši runāsim par izaicinājumiem, kas ir atklāti dalību valstīs. Uzklausīsim Eiropas īstenošanas Eiropas eh, cietušo tiesību direktīvas īstenošanu un mēs uzklausīsim stratēģijas un izvērtēšanas pakāpojumu centra pārstāvjus. Vispirms runās šī centra pētnieki, un viņi mūs iepazīstinās sērā uh, savu pētījumu rezultātiem. Tad tas būs Stefans Kreicers un uh, uh, Eugenija Leldemos. Viņi mūs iepazīstinās ar Eiropas parlamenta pētniecības dienesta izvērtējumu un tāpat arī runās par saviem rezultātiem. Vārds uh, Eugenijai Leldemos. Nē, nē, es atvainojos, īstenībā tas būšu es, kas sāk šo prezentāciju. Vēlējos teikt, ka Čeks Milanes arī ir klāt, viņš ir mūsu trešais kolēģis, un pētījuma laikā mēs uh, ieguvām informāciju arī no Victim Supports uh, ne, tīkla Eiropā. Sāksim ar prezentāciju. Vispirms mēs jūs iepazīstināsim ar šī pētījuma mērķi un apjomu. Uh, Pēc tam mēs runāsim arī par pašu direktīvu, un es jūs iepazīstināšu arī ar galvenajiem pēdējiem rezultātiem attiecībās direktīvas ietekmi. Pēc tā mana kolēģe Eužēnija jūs iepazīstinās ar pētījuma rezultātiem attiecībās horizontālajiem jautājumiem, proti individuālais izvērtējums, kas tagad ir obligāts saskaņā ar direktīvu, un tāpat arī tiks runāts par uh, mm, jautājumiem, kas attiecas konkrētas noziedzību, mm, īpašu uzsvaru liekot uz terorismu. Beigās būs arī secinājumi un rekomendācijas. Kopumā mēs uzskatām, ka direktīva jau dod pozitīvus rezultātus daudzās dalībvalstīs, bet, ja runa par konkrētu ietekmi uz vietas, mēs eh, gribētu jums paskaidrot, kas tieši to ietekmē. Un tāpat arī mums būs rekomendācijas par to, kā uzlabot direktīvas īstenošanu nākotnē. Attiecībā uz uh, pētījuma mērķi un aptvērumu šo pētījumu pasūtīja Eiropas parlamentā pētniecības dienests un tiek uh, vērtēta cietušo tiesību direktīva, kas nosaka minimālos standartus attiecībā uz uh, noziegumos cietušo tiesībām, atbalstu un aizsardzību. Izvērtējumā mēs ietvērām galveno nosacījumu transponēšanu visās 27 dalībvalstīs, kas, uz kurām attieca šī direktīva. Dānija ir izvēlējusies nepiemērot šo direktīvu. Tāpat arī mēs domājām par praktisko piemērošanu, un šeit izvēlējāmies 12 dalībvalstis, kuras izvērtēt. Mēs izvēlējāmies tātad šīs valstis balstoties uz geogrāfisko novietojumu izmēru, uh, un tāpat arī tiesību sistēmu un uh, iepriekšējo situāciju cietušo aizsardzībā. Austrija, Bēļija, Čehija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Itālija, Lietuva, Polija, Spānija un Zviedrija bija šīs 12 valstis, ko mēs izvēlējāmies. Tāpat mēs skatījām arī uh, saskaņotību, atbilstību, efektivitāti un pievienoto vērtību, mm, kādas piemīt direktīvai, un to darījām Eiropas līmenī. Šo pētījumu veicām laikā no 2017. jūnija līdz decembrim, un mēs pētījām gan dokumentus, gan uh, veicām intervijas, bija arī pētījums tiešsaistē, un uh, pētījām arī fokus grupas. Direktīvā aizstāja iepēju, iepriekšējo pamatlēmumu, kas eh, tika pieņemts 2011. gadā, un tās mērķis ir stiprināt eh, cietušo tiesības, neskatoties uz to, kur Eiropā šie noziegumi ir notikuši un um, kāda ir cietušā nacionalitāte. Šajā direktīvā ir iekļauta visnotaļ plaša cietušā definīcija. Šeit ir runa par eh, gan fizisku, gan morālo, gan uh, cita veida kaitējumu, mm, tur būtu runa gan par monetāriem zaudējumiem, gan arī par cietušā ģimeni, proti, ja ir gājis bojā cietušā ģimenes loceklis kādā noziegumā. Šo direktīvu vajadzēja transponēt līdz 2015. gada novembrim. Mēs konstatējām, ka praksē direktīvu dalībvalstis ir ieviesušas tikai pēdējo sešu mēnešu laikā, līdz ar to bija sarežģīti uh, Um, vērtēt šīs uh, direktīvas īstenošanas vietas. Tāpat arī mm, dalībvalstīm jāiesniedz dati par to, kā cietušie uh, izmanto šo sistēmu, un tas bija jāizdara līdz 2017. gada novembrim. Šie dati bija jāiesniedz komisijai. Tagad uh, galvenie konstatējumi mūsu pētījumā. Uh, Kā jau mēs redzējām, lielākā daļa dalībvalstu līdz šim ir transponējušas direktīvu. Īrijā un Slovenijā tas notiks eh, tikai šogad. Tās dalībvalstis, kas direktīvu nav transponējušas, ir darījušas to ar kavēšanos, un šeit ir izmantošas kā attaisnojumu vietējos politiskas dabas un likumdošanas sarešķījumus. Domājot par īstenošanu uz vietas, mēs iedalījām valstis trīs kategorijās. Ir valstis, kas pirms eh, direktīvas ieviešanas eh, nebija attīstījušas eh, cietušo aizsardzības sistēmu. Un te var pieminēt Čehijas republiku un Lietuvu. Šajās valstīs ietekme ir bijusi jo īpaši jūtama. Tad Bija arī tādas valstis, kas nebija piešķīrušas papildu resursus direktīvas īstenošanai, un šeit var pieminēt Spāniju. Šeit direktīvas eh, īstenošana bija ierobežota. Un tāpat ir pieminamas arī valstis, kuras jau pirms tam bija izveidojušas labas cietušā aizsardzības sistēmas. Piemēram, šeit ir Austrija un Zviedrija. Šeit direktīvas ietekme nebija um, palielināt tiesības, bet gan uh, tika paplašināts eh, cietušo loks un tika iekļaut visi noziedzīgie nodarījumi. Tagad došu vārdus vai kolēģe Eugenijai. Thank you. Um, so... Paldies. Pētījums secināja, ka viens no jauninājuma direktīvā bija uh, eh, tulkojuma mutiskā un rakstiskā nodrošina. Tas dalībvalstīm bija ievērojams ieguvums, jo tas ne tikai attiecas uz pārobežu noziedzību sarežģītību, bet arī uz direktīvas pamat izpratni, proti, ka visiem pilsoņiem jāsņem vienādas tiesības, ja viņi ir nozieguma cietušie neatkarīgi no viņu izcelsmes valsts bet tika arī secināts, ka praktiskā īstenošana dalībvalstīs atšķiras, tomēr tika secināts, ka dalībvalstīm ir jāpalielina mm, konkrēti izme, izmeklējumi par noziedzību. Tad arī dalībvalstīm ir jāsniedz atbalsts cietušajiem. Viens ir izņēmums scenārijs, proti, ka dalībvalsts automātiski pēc noklusējuma sniedz atbalstu cietušajiem, taču dažās valstīs tā nav, piemēram, Francijā un Beļģijā. Uh, Ir arī uh, cits scenārijs, ka dalībvalstīm ir jāpiesakās, ka tās sniegs šādu atbalstu. Tas īpaši attiecas tādām dalībvalstīm, kur mazāk uh, izstrādāt sistēmu cietušu atbalstam. Tad vēl arī stiprināts procedurālās tiesības uh, kriminālās, krimināla tiesības sistēmā sniedzot atbalstu cietušiem. Uh, Runājot par praktiskiem izaicinājumiem, mēs secinājām, ka vēl ar vienu ir mm, trūkumi cietušo atbalstu sistēmā. Tas īpaši ir tāpēc, ka ir nepietiekami mehānismi pārsūtīšanai, ka policija atbilstoši neinformē cietušos par viņiem pieejamo palīdzību, līdz ar to viņi to neseņem. Un tas samazina šīs direktīvas efektivitāti. dažādās eh, dalībvalstīs un arī mm, dažādās dalībvalsts reģionos ir atšķirīga pieeja aizsardzībai, un līdz ar to cietuši neizmanto savas tiesības, gan tāpēc, ka viņi neapzinās, ka viņiem tādas tiesības ir, gan tāpēc, ka nav pieejama atbalsta dienesti. Turklāt mēs secinājām, ka svarīgi ir sniegt uh, apmācības atbildīgiem dienestiem. Daudzās dalībvalstīm ir izveidots īpašas apmācības programmas, taču ne visās un e, nevienmēr tas tiek izmantots. Daļa e, no mūsu pētījuma tika veikts saistībā ar konkrētiem gadījumiem. Pirmie bija terorisma aktos cietušie. Tur ir vairāk parobežu aspekti kas jāņem vēl, piemēram, nesenais teroristu uzbrukumos Barcelonā. Um, cietušo vidū bija 30 uh, dalībvalsts, 30 valsts pilsoņu, un katrai valstī te bija sava pieeja. Taču cietušajiem nav specifiskas atbalsta sistēmas. Taču mēs secinājām, ka tā kā Eiropa ir piedzīvojusi vairākus teror, teroristu uzbrukumus, ir sagatavota augsne izmaiņām. Uh, dalībvalsts ir pielāgojuši savus nacionālos ietvarus, lai risinātu šo cietušo tiesību prasības. Piemēram, Beļģijā ir pielāgot šāds tiesiskais ietvers. Runājot par vardarbību pamatojas dzimumu, mēs esam, ka pie, ka atbalsts ir pieejams, taču vēl ar vien pārāk maz tiek ziņotis par šādiem gadiem īpaši attiecībā uz vardarbību ģimene. Mēs secinām, ka bieži vien nav specifiska pieeja, um, specifiska atbalsta schēma pieejama um, naida kurināšanas runu upuriem. Mēs esam secinājuši, ka direktīva ir ieviesuši svarīgs uh, jauninājums, taču rezultātā šis dažās dalībvalstīs arī ir svarīgi norādīt to, ka daudzas dalībvalsts vēl vien paļaujas uz nevalstiskām organizācijām un brīvprātīgiem uh, kā šādu pakalpojumu sniedzējiem. Tas nozīmē to, ka bieži vien pietrūkst personāla līdzekļu šādu pakalpojumu sniegšanā. Rekomendācijas ir tādas galvenokārt ir veicināt eh, cietušajos zināšanas par viņu tiesībām un arī par pieejamajām, pieejamajiem pakalpojumu šo tiesību īstenošanai. Un, pils, un pilsoņiem cietušiem jāapzinās savas tiesības ir tad, kad viņi ārzemēs. Tātad ir um, piedāvājums labāk um, signalizēt par pieejamiem pakalpojumiem. Tas jau ir spēkā Ungārija. Te ir svarīgi arī izglītot, apmācīt šai jomā strādājošos un arī atbilstoši jāziņo par noziegumiem. Noslēgumā vēlos sacīt, ka dalībvalstīm ir jāpievērš uzmanība, lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret uh, visādu veidu noziegumu cietušiem. Vēl pēdējā lieta vēlos, um, rezumējot sacīt, mēs secinājām, ka direktīva ir jau nozīmīgi uh, ieguvumi vairākās valstīs, taču dažās valstīs uh, transponēt šī direktīva bija pavisam nesen, un līdz ar to secināt par uh, direktīvas rezultātiem varēs tikai laika gaitā. Un tāpēc pāris gadiem būtu vēlreiz jāveic šāds pētījums. Paldies! Uh, thank you very much. Lielas paldies. Žižinī Lādemosa un Stefan Krauter par jūsu prezentāciju. Un tagad vēlos dot vārdu līdzreferentiem. Vispirms Teresa Gimenez Pesarīla Barjo no Lībe komitejas. Lūdzu. Lielas paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlos eh, visiem šai klātesošiem pateikties. Šī uzklausīšana ļoti svarīga, jo te ir runa par eh, cietušo tiesību veicināšanu, aizsardzību un šo cilvēku pārstāvēšanu. Ir dažādi veidi cietušie, cietušie uh, kas ir cietuši no dzimumu vardarbības, no cilvēku tirzniecības. Es zinu, ka ir veikts darbs arī attiecībā uz cilvēku tirzniecību. Mums ir arī cilvēku tirzniecības upuri šeit Briselē no Ungārijas. Ir arī terorisma eksperti no Spānijas, no Basku zemes, arī viņi padalīsies savā pieredzē. Vēlos pateikties arī līdzreferentam. Ar viņu mēs ļoti veiksmīgi sadarbojamies. Vēlos tāpat pateikties pētniecības centram Eiropas parlamentā un viņu pētījumam, viņu darbam pētot, kā šī direktīva īstenot. Mēs dzirdējām par īstenošanu, taču, diemžēl, mēs vēl neesam dzirdējuši no komisijas. Būtu vērts arī dzirdēt komisiju, ka tā nāks klajā ar savu paziņojumu, savu ziņojumu. Mēs zinām, ka dažās dalībvalstīs nav tiesību aktu par cietušo aizsardzību ir eh, ietver direktīva, kas nav atbilstoši īstenot, uz šo problēmu norādīja arī komisārei Redingai, un viņa strādā pie noziegumu cietušo pakotnes. Katrs var kļūt par šādu cietušo. 76 miljoni šādu cietušu ir Eiropas Savienībā ik gadu. Tas ir gan eh, mazi pārkāpumi, kā, kā pats eh, zādzības, gan arī lieli, kā uh, terorisma akti. Tas ir svarīgi, lai aizsargātu cietušo tiesības. Es atceros mūsu cīniņus trialogā apspriežot cietušo tiesības. Mēs varējām iekļaut dažas pamatliekas, kā priekšsēdētājs sacīja, piemēram, minimālies standartus. Ir grūti bijis panākt par šos minimālos standartus, lai tie tiktu iekļaut. Pirmais solis ir sapratni par to, kurš ir cietušais nozīgumā, un tad arī jānosaka konkrētā kompetentā iestāde. Dažkārt tas ir ļoti grūti. Policija ir vajadzīgs skaidri fakti, vienkārši valoda. Un tad eh, arī pirmajai šai iestādē ir jāapzinās jūsu tiesības. Tas ir svarīgi, jo bieži vien cietušais ir apjucis, nezina, kas notiek. Un tas tā informācija, kas viņai tajā brīdī tiek sniegta, ir ļoti svarīga. Tas ietekmēs viņu nākotni. Un tad arī ziņošana par noziegumiem, tas ir ļoti svarīgi. Un tad arī šī ziņojuma kopija saņemšana. Ir dažas valstis, kur nav iespējams šo kopiju, kopiju saņemt. Un līdz ar to pēc tam uh, vēlāk ir grūti pieprasīt kompensāciju. Tad arī mutiskie un rakstiskie tulkojumi ļoti svarīgi. Tad arī informācijas saņemšana par uh, tiesvedību un par uh, pieejamo atbalstu. Es domāju, tas ir būtiski. Individuālais izvērtējums ir izšķiroši svarīgs, lai saprastu katra cietušā vajadzības. Ir novērojumi uzlabojumi juridiskā kontekstā, runājot konkrēti par individuālu izvērtējumu, taču tā forma, kā tas tiek īstenots, kā mēs to dzirdējam, lielā mērā atšķiras. Eh, liels atšķirības starp dalībvalstīm un arī vienā dalībvalstī ir liels atšķirības pilsētu vidū. Līdz ar to cietušajiem nav pieejams pamata atbalsts. Un vēl viena lieta, ko es uzskatu par ļoti svarīgu. Ļoti svarīgi ir paraudzīties uz atbildības jomu. Tie, kas ir cietuši terorisma aktos. Viņiem ir uh, viena atbildīgā iestāde. Piemēram, vēl ir svarīgas informatīvās kampaņas, kas uh, palīdzētu īstenot šo direktīvu. Bieži vien trūkst informācijas tai valodā, kas ir aktuāla cietušiem. Bieži vien cietušiem vienkārši nesaprot, kas tiek minēts, ir kampaņas avīzēs un uh, cietušie vienkārši nezin, kādas ir viņu tiesības. Tad arī trūkst finansiāla atbalsta, sadarbības starp dienestiem, kā starp, piemēram, izmeklētēm policiju. Varbūt policija kaut ko zina, bet tad tiesneši par to neko nezina. Un uh, tad informācijas aprits ķēdi pārtrūkst. Un tad arī trūkst atbilstošu apmācību profesionāļiem. Milneris kundze un citi uzskata, ka ir svarīgi izdarīt secinājumus par kļūdām, kas pagātnē pieļauts un mācīties no tām. Tas arī attiektos uz konkrētām rekomendācijām teroraktu cietušiem. Kā jau mēs dzirdējām, daudz kas netiek darīts, jo nav gūta pietiekama pieredze. Diemžēl manā valstī 1998. gadā tika nogalināts mans brālis Eita to izdarīja. Viņam bija trīs bērni, un jebkurš var kļūt par upuri, es, es to jums tā arī atklāt saku. Viņš bija politiķis, bet eh, ir zināms arī cits upurs, kurš eh, bija armijā nodarbināts, bet dažkārt vienkārši cilvēks skatās nepareizā vietā, nelāgā brīdī un kļūst par upuri. Un te ir runa par upuru tiesībām. Eh, ir Beļģijā tāda gadījuma, kad 2016. gada terorisma aktā eh, cietušie netika, nes, viņiem netika sniegts atbalsts, un kopš 2016. gada viņi mēģina to panākt. Tātad atbildīgā iestāde mm, neuzņem savu atbildību. Arī apdrošināšanas uzņēmumi var būt atbildīgi par uzbrukiem lidostā. Taču te nav runa par eh, apdrošināšanas eh, uzņēmumiem. Tas bija uzbrukums demokrātiem, mūsu vērtībām dalībvalstī. Un dalībvalsts ir atbildīga šādos gadījumos. Mēs vēlamies izvairīties no tādām situācijām, kad cietušie jūtas pamas likteņu varā. Un tieši tādu attieksmi mēs bieži vien dzirdam no cietušajiem. Ir jābūt eh, kontaktpersonai, kas palīdz cietušajiem, lai viņi, lai nav tā, ka viņi nesaprotami uh, staigā no viena ārsta pie otra un viņi nesaņem atbildi, jo tas viņiem situāciju vēl tikai pasliktina. Ir jāsniedz atbildes, atbalsts, lai cietušie var efektīvi saņemt psiholoģisko atbalstu. Uh, Tātad cilvēki, kas ir cietuši, viņam ir jāpalīdz gūt jaunu, iegūt jaunu darba vietu. Ir jā, tūlīt pēc terorismu uzbrukuma tika izveidota ārkārtas palīdzības telefonlīnija. Barcelonā pār par 30 eh, valstu pilsoņi tika bija cietuši, un tā tad arī šai li telefonu līnijai jābūt pieejam dažādās valodās, un bija uh, tāda gadījuma, kur cilvēki nesaņēma palīdzību, tāpēc vien, ka tā netiks sniegta viņiem saprotamā valodā. Ir arī vēl cits cietušais šeit, kad var, kas var runāt par cita veida noziegumiem, bet arī tie ir būtiski svarīgi, lai uh, cietušie tiktu cienīti, lai vi, pret viņiem būtu godīga attieksme. Paldies! E, e, liels paldies, Himēnes Becerilbārio kundze, kā referente no Lībe komitejas. Un tagad vārds Angelikai Mlinārai no FEM komitejas. Liels paldies mūsu viesiem un visiem, kas organizēja šo pasākumu. Es gribu turpināt uh, no tās uh, vietas, uh, kur um, beidza savu runu um, godājumā kolēģa, viņa sniedza tādu vispārēju pārskatu, un es pievērstīšos vairāk sieviešu jautājumiem. Es esmu advokāte, un mums jāatzīst, ka sabiedrība vairāk uzmanības uh, pievērš uh, no tam, kurš ir um, kaut ko nodarījis, kā viņu integrēt atkal sabiedrībā un netiek pievērsts tik daudz uzmanības cietušajam un arī likumdošanā eh, tas nav īpaši izcelts. Un tādēļ es domāju, ka būtu pienācis laiks diskutēt arī par šiem jautājumiem. Jūs uh, savā ziņojumā minējāt vienu ļoti nopietnu faktoru, proti, ka uh, ģimene vardarbībā nevienmēr uh, tiek atspoguļota, nevienmēr tiek iesniegtu sūdzības, sabiedrībā šī problēma pastāv, mēs pret to vēršamies, bet tas nav atrisināts joprojām. Tālāk, cilvēku tirzniecība daudzos gadījumos tieši sievietes ir cietušās. Nesen arī ir parādījušies ziņojumi plašsaziņas līdzekļos, uh, bet eh, parlaments vēl nav pievērsies eh, šīm debatēm. Eh, es runāju par sezonas strādnieku kontrabandu vai cilvēku tirzniecību, tā tad arī Eiropas Savienības pilsoņi tiek pret viņiem izturas kā pret vergiem arī dalību valstīs, un uh, mēs neesam uh, pievērsuši uzmanību šiem jautājumiem. Tiek sagatavoti jautājumi parlamentā, iespējams, ka nākamnedēļ plenārsēdē par to runāsim, bet es gribētu zināt, vai jums ir pieejami kādi dati par šo problēmu, jo pastāv likumdošana, ir direktīvas, kas juridiski strādā vismaz uz papīra, darbojas labi, bet eh, nekas netiek, nav īstenots dzīvē. Un var jau būt tā labākā eh, likumdošana pasaulē, bet ja tā netiek piemērota, tad tas neko nepalīdz arī cietušajiem. Es eh, vēlētos jūs aicināt strādāt arī pie šā jautājuma. Tās ir politiskas eh, debates sabiedrībā, un es vēlos runāt arī par eh, šo jautājumu savā ziņojumā. Paldies! Paldies Milinārs kundzei! Es gribētu lūgt arī komisiju īsumā pastāstīt par šīs direktīvas piemērošanu dalību valstīs. Uh, dodu vārdu Katarinai Janičkai, kura ir eh, no DJ Just un uh, strādā pie cietušo tiesību aizsardzības. Eh, paldies! Komisija augstu vērtē parlamenta ziņojumu, kas sniedz uh, daudz uh, būtiskas informācijas par to, kā šis instruments par cietušo tiesībām tiek uh, īstenots un transponēts dalību valstīs. Pilnīga un pareiza transponēšana šim uh, svarīgajam instrumentam ir viena no Eiropas komisijas prioritātēm. jau 2016. gada janvārī mēs uzsākām 16 pārkāpumu procedūras pret dalību valstīm, kuras saulēcīgi nebija paziņojušas par nacionāliem pasākumiem direktīvas transponēšanā. Bet dažas no šīm procedūrām joprojām turpinās. Diemžēl ir Eh, dalību valstis, kas nav pilnībā vēl transponējušas direktīvu, tad, tad mums ir vēl daudz darba, lai nodrošinātu to, ka ir īstenota pilnīga un atbilstoša transponēšana, un pēc, eh, transponēšana, un pēc tam, ka šīs normas tiek atbilstoši arī piemērotas. Tas ir svarīgs instruments, kas maina ne tikai nacionālo kriminālu procesu, bet arī prasa uh, dalību valstīm īstenot daudz atbalsta pasākumu, administratīvo pasākumu, lai nodrošinātu normu pareizu īstenošanu praksē, jo nepietiek jau tikai transponēt attiecīgās normas Nacionālajā krimināla procesa kodeksā, uh, vai at, pieņemt atsevišķus tiesību aktus par cietušo tiesībām, bet tas viss saistīts arī ar uh, budžeta līdzekļu piešķiršanu, jo ir jāizveido cietušo atbalsta dienests, jārīko apmācība visām personām, kas strādā ar cietušajiem. Nu, minēšu pāris piemērus. Šīs uh, pārkāpuma procedūras uh, ir uzsāktas. Esam, esam pasūtījuši arī ārējo pētījumu, lai pilnībā saprastu, cik pilnīgi un pareizi ir noritējis transponēšanas process. Komisija īsteno konstruktīvu dialogu ar dalību valstīm vienlaikus, jo mūsu mērķis jau nav panākt kādas valsts notiesāšanu, uh, bet uh, gan panākt, lai normas tiktu atbilstoši transponētas un lai tās uh, pareizi darbotos praksē. Nu, minēšu pāris piemērus. 29. Mar, uh, janvārī komisija organizēja augsta līmeņa konferenci par cietušo tiesībām. Uh, un mēs lielā mērā apspriedīsim uh, to, par to, kā tiek īstenota cietušo tiesību aizsardzības direktīva. Komis, eh, šo konferenci atklās mūsu komisāri, kas uh, uh, liecina par to, cik uh, svarīgs ir šis jautājums. Esam iesaistījuši uh, arī Bulgārijas prezidentūru, arī Bulgārijas tieslietu ministre piedalīsies konferences atklāšanā tālāk. Uh, mēs uh, iesaistām arī uh, cietušo tiesību aizsardzības tīklu, ko finansē Eiropas komisija, un mērķis ir apmainīties ar labāko praksi Uh, attiecībā uz uh, šā instrumenta īstenošanu. Tāpat uh, tāda saskaņošanas politika ir jāīsteno, jāņem vērā arī tas, kā cietušiem var būt īpašas vajadzības un uh, ir uh, tas uh, konkrēti jāņem vērā dažādām cietušo kategorijām, piemēram, ciet, uh, no terorisma cietušās personas. Tāpat viena no galvenām prioritātēm ir kompensācijas piešķiršana terorismu upuriem. Un komisā, komisijas priekšsēdētājs Junkers ir iecēlis uh, Milks kundz kā savu īpašo pārstāvu, kas uh, Um, rūpējas par um, terorismu upuru tiesību ievērošanu. Un uh, uh, šis, šis, šis pamatloks ir mūsu viena no galvenām prioritātēm. Paldies, saka priekšsētājs. Uh, nav daudz laika atlicis, bet došu vārdu ēnu referentiem, deputātiem vēlas uzstāties Kozlovska Rajevičas kundze un aicinu nepārsniegt runātājiem divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, par to, ka tiek organizēta šāda uzklausīšana un pateicos par iespēju runāt. Es pārstāvu Mariju Anu Korācu Bildi, kura ir uh, ETP ēnu referente. Vispirms vēlos pateikties Eiropas komisijai par šo direktīvu un visiem pasākumiem, lai nodrošinātu cietušo tiesību ievērošanu. Pateicamies arī parlamenta pētniecības dienestām par ļoti labo uh, pārskatu par uh, direktīvas īstenošanu. Šis darbs paveiks ļoti profesionāli. Eh, gribu teikt, ka pār spīti tam, ka ir zināma kavēšanās un problēmas direktīvas eh, īstenošana norisinās diezgan labi. Pateicos arī nevalstiskām organizācijām, kuras ikdienā sniedz atbalstu cietušajiem. Tāpat uh, uh, Kuracas Bildas kundzes un citu deputātu vārdā gribu teikt, ka mēs esam gada, gatavi darīt visu iespējamo, lai sniegtu atbalstu cietušajiem. Pateicos uh, Jimenez kundzei, Linārs kundzei. Ir uh, neliela cilvēku grupa, kas vien, aktīvi strādā pie šiem jautājumiem, vienmēr piedalās uzklausīšanās un runā par šiem jautājumiem. Un noslēgumā gribu teikt, ka šī direktīva uh, labi parāda, kā tiek harmonizēta, konsolidēta uh, krimināltiesība joma Eiropas Savienībā un arī uh, pateicos par uh, par šiem pasākumiem uh, Redings kundzei, kur uzsāk šo darbu, un uh, ir svarīgi apkarot uh, vardarbību pret sievietēm, šeit ir arī dzimuma aspekts ļoti nozīmīgs. Un ir nepieciešams arī īpaši tāds juridiskais vārdu krājums, lai vērstos pret šādu dzimumu vardarbību ir jā, labi, ka mēs uh, runājam par cietušo tiesību aizstāvību, bet, uh, diemžēl, ar likumu vien nepietiek, jo daudz kas saistīts ir ar uh, stereotipiem un izglītību. Arī pie šiem jautājumiem jāstrādā. Paldies! Tagad vārds Annai Heidai. Runāšu zviedru valodā från ehm, ehm, ledamöter och andra här. Paldies par ļoti interesanto prezentāciju un arī augstu vērtēju kolēģu viedokļus. Kā jau teica kolēģi, mums ir 65 miljoni cietušo gadā neatkarīgi no noziedzības, no nozieguma paveida. Tas ir traģiski šiem, ciemat, eh, šiem cietušiem, vai mums būtu kaut kā jāierun, jāierundo pēc prioritātes eh, šos cietušos. Jums ir kāda problēma ar to, ka es runāju zviedru valodā? 75 miljonus. 75 miljonus. 75 miljoni. Ak tā, jā, labi. Nu, es dzirdēju 65 miljonus, bet bija 75 miljoni. Nu jā, tā tad vēl lielāks ir šis skaitlis. Jūs arī pieminējāt cilvēku tirzniecību, kas īpaši pieaugusi pēdējo desmit gadu laikā. 2011. gadā ir izstrādāts jaunākais tiesību akts šajā jomā, un pateicoties tam mums ir lielāka aizsardzība Ir, ir arī stratēģijas eh, cilvēku tirzniecības apkarošanas jomā, lai veicinātu cietušu aizsardzību. Un tomēr Eiropas komisija nav izveidojusi kādu jaunu stratēģiju šai jomā. Tad kādu uh, vēstījumu mēs nosūtām, ka netiek izveidotas jaunas politikas. Nu, tad arī noziedznieki uzskata, nu, nav nekāda problēma, mēs varam turpināt tādā pašā garā, un dalībvalsts arī tāpat uzskata. Taču patiesībā e, tieši šai jomā mums ir jāstrādā. Jūs e, nācāt klajā ar jaunāko uh, jaunākajiem statistikas datiem. Jūs minējāt, ka tie ir eh, pielāgot ņemot vērā dzimumu aspektu, lai redzētu, kuri upuri, kur cietušie sievietes, kur vīrieši. Es domāju, ļoti svarīgi to zināt, jo lielākais vairums ir sievietes tieši saistība ar eh, vardarbību ģimenei un cilvēku tirzniecību. Paldies. Neredz, ka kāds uh, komitejas deputāts vēl varētu, vēlētos uzstāties, vai eksperti varētu tiešām uh, ļoti uh, lakoniski atbildēt, jo mums nav daudz laika vairs atlicis. Jā, paldies. Mums nav pieejama nekāda statistikas dati. Pētījums tika veikts par praktisko īstenošanu, nevis uh, pētīt problēmas uh, apmērus. Bet gribu norādīt, ka mūsu ziņojumā ir interesantas nodaļa par uh, konkrētām lietām, par uh, dzimumu saistītas vardarbības uh, upuriem un kā šīs lietas tiek uh, saistīts, un tāpat ir arī iekļautas ziņas par migrantiem, par trešo valstu pilsoņiem, un piespiedu prostitūcijas un cilvēku tiesas tirzniecības upuri pēc tam ir uh, sodīti dalību valstīs par nelegālu imigrāciju un uh, būtībā viņi ir tagad divkārši cietuši no šādas situācijas. Paldies! Redzu, ka deprēs kungs vēlas uh, runāt, lūdzu īsi. Paldies, priekšsādātāji, nepiedalījos visā šajās debatēs, diemžēl, bet man ir viens jautājums. Viena no nopietnākām problēmām, ko mēs uh, pie, piedzīvojām uh, pēc teroristu uzbrukumiem Francijā un Bēģijā, uh, ir, nu, kā nodrošināt vienlīdzīgu uh, attieksmi pret visiem cietušiem neatkarīgi no viņu uh, pilsonības, jo, piemēram, uh, vienā no atentātiem bija pārstāvēti 24 valstu pilsoņi. Līdz šim uh, šādas normas nebija. Tagad tā tas būs. Tātad jautājums, vai jūs pievēršaties arī šai problēmai? Uh, Un turklāt vēl vienalga ir trīs problēmas, kas nav atrisināts. Pirmkārt, kompensāciju piešķir valsts, kurā ir noticis atentāts, bet, kad viņi atgriež savā valstī, šī harmonizācija nedarbojas, tātad sistēmas ir atšķirīgas. Otrkārt, Francijā ir garantijas fonds izveidots. Es iestātos par Eiropas līmeņa garantijas fonda izveidi lai kompensācijas piešķīšanas, piešķiršanas procedūra nu būtu netik daudz harmonizēta kā organizēta Eiropas līmenī, jo mēs piekritīsim, ka šādi teroristu uzbrukumi uh, skar jau ne tikai uh, cietušos, tiem ir plašāka uh, ietekme. Nākamais jautājums par sociālās apdrošināšanas sistēmu atšķirību. Jautājums referentē, vai jūsu gatavotajā ziņojumā jūs esat paredzējuši uh, ierosināt, izveidot Eiropas solidaritātes, solidaritātes mehānismu, uh, sniedzot palīdzību cietušajiem. Paldies, Depreskungs! Uh, Nu, jautājums bija referentēju, kur vēlas atbildēt? Nu, runāšu spāniski. Jā. Diemžēl mikrofons uh, īsti labi nedarbojas. Tagad šeit viss ir kārtībā. Tātad eh, ziņojumā, vismaz pirmajā ziņojumā, bija ļoti grūti iekļaut terorisma upurus, mm, tos nevarēja pat pieminēt. Tas eh, norāda uz to, cik sarežģīta bija šī situācija. Ziņojumā, ko es sagatavoju, kas tika sagatavots šeit Eiropas parlamentā par terorismu, es iesniedzu vairāk kā 30 grozījumus, kur bija runa par cietušajiem, un galvenokārt uh, Mums ir vajadzīga harmonizācija un ir jāpaukstina atbildīgums. Šajā pārskatīšanā mēs noteikti uzsvērsim, ka ir vajadzīga sistēma, kas ļautu atbalstīt eh, cietušos. Mēs, protams, nevaram garantēt, ka visas valstis nodrošinās vienādus līdzekļus, bet mēs varam nodrošināt to, ka šis atbildīgums tiks paaugstināts un kā tiks veidots arī tāds kā garantija fonds. Uzskatu, ka šī ideja ir ļoti laba un tā ir apsveicama. Es eh, domāju, ka mums vajadzētu to arī mēģināt panākt. Lielas paldies visiem ekspertiem par viņu ieguldījumu debatēs. Tagad pāriesim uz eh, nākamo daļu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Jā, tagad pievērsīsimies otrajam panelim. Tātad te ir runa par dziedušo mm, aizsardzību un atbalstu. Un tagad Mēs uh, sveicam pie jums, uh, pie mums um, Vasiljādu kundzi. Viņa ir uh, koordinātore cīņā pret cilvēku kontrabandu. Lielas paldies, lielas paldies par uzaicinājumu piedalīties. Lielas paldies arī abām komitejām par viņu darbu un par Eiropas parlamenta deputātu uh, interesētību šī jautājuma risināšanā. Uh, Es, protams, sākšu tūlīt ar iebildi, jo es uzskatu, ka cietušo aptvērums ir noteikti daudz plašāks nekā eh, paredzēts eh, mm, pret kontrabandas direktīvā. Bet eh, abām šīm direktīvām ir vienāda pieeja, kas ir centrēta uz uh, upuriem. Jau 2011. gadā tika pieņemta šī pret uh, cilvēktirdzniecības direktīva, un arī šeit jau tūlīt tika paredzēta cietušo aizsardzība. Es gribētu izteikties ar piesardzību, tāpēc, ka mēs pašlaik pārbaudām, kā dalība valstis ievēro šo um, direktīvu, un es atsaukšos šeit uz komisijas pirmo progresa ziņojumu, kas tika sagatavots 2016. gadā saskaņā ar direktīvas prasībām. Uh, Protams, es nevēlos eh, šeit atkārtoties, bet es gribētu visiem atkārtināt, ka cilvēktirzniecībā pirmā kārtām ir cilvēktiesību pārkāpums, un tas ir iekļauts arī mm, cilvēktiesību hartā. Tieši uz to mēs arī uzstājam, tātad eh, cilvēktiesību pārkāpumi. Un vienlaicīgi te ir arī runa par ļoti ienesīgu organizēto noziedzību. Runājot par cietušajiem, īsnībā šeit ir runa par eh, cilvēku pirkšanu un pārdošanu. Uh, ar mērķi tos eksploatēt, un to noteikti vajag atcerēties. Tāpat arī ir jāatcerās, kas īsti ir šie upuri. Cilvēktirzniecības gadījumā vēlāk nekā divas trešdaļas no upuriem ir tieši meitenes un sievietes. Un, proti, te ir runa arī par eh, seksuālo eksploatāciju. Un um, tāpat arī notiek izmantošana um, piespīdu darbam un arī citas formas dažādai izmantošanai. Uh, Es vēlētos arī atgādināt, ka Starptautiskā migrācijas organizācija ir identificējusi 11 tūkstošus meiteņu un sieviešu, kas bija ieradušās no Nigērijas, um, viņas bija devušās uz Itāliju caur Lībiju. Un 80% no šīm sievietēm bija cietušas no seksuālas izmantošanas, un tas ir tikai viena, viena gada dati. Mēs redzam, ka kopš 2014. gada uh, pieaugums ir 600%. Domājot par uh, upuriem mums ir jāatcerās par šiem astronomiskajiem skaitļiem. Cilvēki, kas eh, cieši, ir ārkārtīgi daudz, un um, šie skaitļi arī palielinās. Es vēlos arī piekrist ekspertam, kas runāja par sezonālo darbu. Patiešām divas trešdaļas no cietušajiem, kas ir identificēti Eiropā, ir Eiropas Savienības pilsoņi galvenokārt no Rumānijas, Bulgārijas, Nīderlandes, Ungārijas un Polijas. Tāpat arī ir jāatcerās, ka šeit nav runa par migrācijas fenomenu kā tādu. Uh, tam ir daudz plašāks mērogs, diemžēl. Domāju, ka tāpat arī vajadzētu atcerēties, ka cietušie parādās pašās beigās, un, kā jūs minēju, cietušiem tad tas jau ir par vēlu. Vajadzētu atcerēties, ka nav tādu cilvēku tirniecības upuru, kas nenestu naudu. Tad nauda vienmēr ir iesaistīta, ir iesaistīti finanšu darījumi, un ir arī pieprasījums un piedāvājums attiecībā uz cietušajiem. Mums ir ļoti labi normatīvi akti, un es šeit piekrītu parlamenta deputātiem. Uh, Izaicinājums, protams, ir īstenošana. Te nav runa par to, ka likumos būtu trūkumi. Likumi ir ļoti aptveroši, tie ir novatoriski un um, centrējas uz um, cietušajiem un tika pieņemti jau pirms astoņiem gadiem. Tātad jau to laiku mēs uh, domājām par nākotni. Mums ir transponēšanas ziņojums. Mēs izvērtējām direktīvas transponēšanu, bet neesam izvērtējuši tās īstenošanu. Vienmēr esam uzsvēruši, ka Tikai īstenošana nodrošinās eh, reāls pārmaiņas cietušajiem. Šajā ziņojumā mēs redzam, ka ir ieguldīts ļoti daudz pūliņu. To ir darījušas dalībvalstis, bet, protams, ka vēl var darīt eh, daudz ko citu. Es eh, gribētu atsaukties jau īpaši uz uh, atbalstu un aizsardzību cietušajiem, un šeit nevajadzētu paredzēt nosacījumus, nevajadzētu noteikt, ka cietušajiem obligāti ir jāpiedalās izmeklēšanā. Tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka tas vēl ar vien ir ļoti problemātiski. Eh, protams, ir arī pilsoniskās sabiedrības platformas pret kontrabandu, kur piedalās vairāk nekā simts nevalstisko organizāciju. Šeit mēs redzam, ka cietušo intereses ir pašas svarīgākās. Tieši tāpēc esam izveidojuši šo platformu. Tajā var darboties pilnīgi visi, kas iesaistās cietušo aizsardzībā. Pirmajā progresa ziņojumā komisija iekļāva arī informāciju no pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un lūk, ziņojumā tiek citētas šīs organizācijas. Tiek eh, minēts, ka uh, izaicinājumi ir identificēt uh, eh, cilvēktirdzniecības upurus, kas ir bērni. Uh, Tāpat arī nav adekvātu procedūru, lai um, par, paredzētu risinājumus bērniem. Lielākā daļa no cietušajiem īsnībā netiek identificēti, tāpēc arī viņi nevar izmantot savas tiesības. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Tāpat arī ir problēmas nodrošināt kompensāciju. Nevar arī nodrošināt dzimumiem atbilstošas izmitināšanas sistēmas. Diemžēl šis saraksts ir ļoti garš. Pašlaik komisija uh, to izvērtē, komisija ir arī gatava sniegt atbalstu dalību valstīm, lai nodrošinātu direktīvas īstenošanu, un, protams, kā kontrola arī tiek veikta saskaņā ar komisijas pilnvarām, un pilnīgi iespējams, ka komisija arī pieņems attiecīgus mērus. Pavisam nesen mēs publicējām um, savu mm, publikāciju, mēs skatījāmies, kas ir eh, sasniegts laikā no 12. līdz 16. gadam, un mēs arī redzam, ka tās ir tādas liecības par cietušajiem. Mēs eh, domājam arī par sensitīvām grupām, ja īpaši par bērniem. Mēs kopā ar pamatiesību aģentūru arī esam publicējuši vedlīnijas attiecībā uz aizbildniecību, un tāpat arī šeit ir dokumenti par uh, cietušajiem, mums ir arī dzimuma pētījums, ko nesen publicējām. Visu laiku mēs uzsveram to, cik svarīgi ir nodrošināt nacionālos un transnacionālos atsaucas mehānismus. Mums ir jānodrošina labāka identifikācija, lai varētu nodrošināt palīdzību un aizsardzību cietušajiem. Tas ir ļoti liels izaicinājums. Mēs arī esam nodrošinājuši finansējumu sadarbības modeļiem šādiem pārnacionāliem um, atsaucas mehānismiem. Šķiet, ka mēs esam paveikuši ļoti daudz. Publicējām arī komunikāciju ar mūsu jaunajām prioritātēm, un viena no trīs galvenajām prioritātēm ir uh, tieši nodrošināt uh, labāku uh, tiesību aizsardzību. Uh, kontrabandas upuriem. Mēs pavisam drīz arī nosūtīsim šos dokumentus visiem Eiropas parlamenta deputātiem. Šajā paziņojumā mēs arī uzsveram, ka pirmām kārtām, lai uh, palīdzētu cietušajiem, tie ir jāidentificē un ir jāuzskata, ka viņiem piemīt šīs tiesības. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Vajadzētu nodrošināt, lai viņi var izmantot šīs tiesības, lai šīs tiesības tiek īstenotas. Noslēgumā es vēlētos pateikt vēl pāris vārdu par to, ka mums patiešām ir labi tiesība akti par cilvēktirdzniecību, un mums šeit ir jāpauž pateicība parlamentam par to, ka parlaments visu laiku ir iestājies par šiem jautājumiem. Mums nav, diemžēl, īstenošanas, un mums tāpat arī ir jāatcerās, un to mēs arī vairāk kārt uh, Atkārtojam to dara arī deputāti, ka cietušajiem bieži vien tas ir par vēlu. Mums patiešām vajadzētu uzlikt uzsveru uz novēršanu. Mums ir jāsaprot, ka Šis eh, noziegums rada milzīgu pēļņu. Mums ir lietotāja ziņojums, kas sniedz aprakstus par pašreizējiem tiesību aktiem Eiropas Savienībā, kur ir runa par cilvēku kontrabandas eh, iekļaušanu noziegumu mm, sarakstos. Mums ir ļoti atšķirīgi eh, atšķirīga tiesiskā aina, kas neļauj nodrošināt pienācīgu novēršanu. Diemžēl nekādu cietušo nav, ja nav pēļņas, ja nav lietotāju. Pašlaik ir pretiesiski uh, pirkt pakalpojumus no cilvēkiem, ja jūs zinat, ka cilvēki ir cietušie. Mums nav tiesību aktu, uh, ko darīt, ja mēs zinām, ka šis uh, cilvēks ir cilvēku tirdzniecības cietušais. Uh, Mēs esam vairāk kārt uzsvēruši, ka mēs nevaram akceptēt un veicināt nesodāmības kultūru, un šeit tam vajadzētu arī pielikt punktu. Tieši tāpēc arī esam sagatavojuši šo paziņojumu. To mēs publiskojām 4. decembrī. Es domāju, ka visi noteikti piekritīs, ka šai nesodāmības kultūrai ir jāpieliek punkts. Mums ir visveidzīgie procesi, mums ir rīka, mums ir finansējums, mums ir likumdošana, un mums vajadzētu aizsargāt cilvēkus, mums vajadzētu viņiem palīdzēt, vajadzētu nodrošināt, lai viņi tiek integrēti, lai uh, tas tiek darīts visos eh, šīs briesmīgās ķēdes posmos. Mums ir vajadzīga īstenošana, mums ir pirmkārtām jānovērš, lai tas vispār notiktu. Es gribētu vēlreiz sirsnīgi pateikties abām komitejām par ieguldīto darbu. Much, uh, Lielas paldies, paldies Vasiljādo kundze. Tagad vēlos aizināt Javierdies Bada kungu izteikties. Viņš ir pētnieks, kas ir veids pētījums par uh, terorisma upuriem. Jūs rīcībā desmit minūtes lūdzu. Paldies! Es vēlos galvenokārt fokusēties uz diviem pamataspektiem manā runā. Pirmkārt, veids, kā, kā tika risināta terorismu cietušo problēmu Basku zemē, un otrkārt eh, eh, tiesiskuma meklējumi teroristu, terorisma cietušajiem. Spānija un īpaši Basku zemē, kā jau zināsiet, esam piedzīvojuši teroristiskus aktus, uh, 50 gadu gaitā un uh, bija pār par simts upuriem šiem aktiem. Un ir nodarīts milzīgs materiālais un ekonomiskais zaudējums. Galvenokārt vēlos pievērst uzmanību tam, kā tika sniegts atbalsts terorisma upuriem un cietušiem Basku zemē. Kad mēs uh, sazināmies ar šiem upuriem, cietušiem, tad jums ir jāsaprot, ka viņi ir piedzīvojuši milzīgu traumatisku pieredzi, ka kāds cietušais, eh, kāds eh, ģimenes loceklis ir gājis bojā, tas ir tāds nekontrolējams gadījums, kas smagi viņus skar. Uh, fiziski, emocionāli tā ir iedarbināts bezpalīdzības sajūta. Neviens to negaida, neviens tam nav gatavs savā ikdienā terorismu uzbrukumos notiek tā, ka e, jūs, kad cilvēks zaudē uzticēšanos, drošības sajūtu, e, un viņi galvenokārt vēlas atgūt šīs e, lietas. Cilvēki neusticas citiem cilvēkiem, institūcijiem, viņi zaudē savus ideālus. Būtībā viņi zaudē visu. Tas viss e, ir pētīts psiholoģiskos pētījumos, kā šāda veida teroristiski uzbrukumi ietekmē cietušos. Šiem cietušajiem vajadzīga ļoti specifiska, mērtiecīga palīdzība, jo uh, viņiem jāgūst ģimenes atbalsts, uh, viņiem jāprot arī pašiem gūt uh, palīdzību. Uh, Kā jau es minēju, šādi teroristiski uzbrukumi ir traumatiskas, traumatiska pieredze, ko ir ļoti grūti pārvarēt. Tāpēc sabiedrības loma palīdzot uh, eh, cietušiem pārvarēt šo pieredzi ļoti svarīga. Sabiedrība ir eh, cilvēku atkopšanās pamats. Te vēlos pieminēt antiterorismu kā ļoti svarīgu, piemēram, Spānijas un arī Eiropas vēsturē. Etas teroristiski uzbrukumi ilga 50 gadus un tie smagi skāra valsti, īpaši Basku zemi. Terorisma ietekme ir bijusi ļoti īpaša ikdienas dzīves sastāvdaļa, jo Basku zemē uh, eh, terorisma aktu cietušie uh, guva eh, atbalstu tikai ģimene. Viņiem ir bijis ļoti grūti rast īpašu atbalstu ārpus savām ģimenēm. Tātad terorisma aktu, aktos cietušie Basku zemē ir cietušo vairāk nekā pārējā Spānijas daļā. Es domāju, te mēs varam runāt par eh, dubultu vai trīskāršu eh, slogu, jo bieži vien uh, terorista aktu veicējs eh, var tikt eh, izlaists eh, un viņam, viņu pat var godināt, un tad cietušie jūtas atstumti no sabiedrības, un tas atkal vēl vairāk iedarbina viņos šo upuru sajūtu. Ir bija Basku sabiedrībā bijusi, zinām, vienaldzība pret eh, šādu terorismu aktu upuriem. Un tas šos cilvēkus sāpina vēl vairāk, un tā ir, tas ir tāds kā trešais eh, pārdarījuma vilnis. Piemēram, jūs eh, varat būt cietušais tai ziņā, ka jūsu tēvs ir nogalināts terorismu upurī, un jūs savā darba vietā varbūt uh, Eh, piedzīvojat izņirgāšanos par to, ka jūs tev šādi gājis bojā. Varbūt arī eh, viedaldzība, kas izpauž tā, ka tieši tiek atbalstītas terorismu grupas, un ir arī cilvēki, kas ir izdarījuši pašnāvību, tāpēc, ka viņi ir cietuši no terorismu aktiem. Es domāju, ir vadlīnijas, kā var palīdzēt terorismu upuriem pirmkārt ir cieņa, eh, izrādīt cieņu par cilvēku reliģisko piedarību vai citādi pieredzi. Eh, līdzjūtība un valoda šai ziņā ļoti svarīga. Tas, kādos vārdos jūs sniedzat atbilst, ir būtiski. Bieži vien eh, Basku zemē terorismu aktos cietušajiem atbalstīgs sniegt tādā valodā, kas viņiem nav atbilstoši Ir, piemēram, valoda, kas maigākos vārdos ietēp reālo problēmu, neatzīstot to, kā viņi jūtas. Tiek izmantot tāda ignorējoša valoda un tiek uh, veikt centieni, lai izteicieni būtu politiski pareizi. Piemēram, tiek runāts par nāvēm, nevis par uh, slepkavībām terorisma daba arī bieži vien tiek ietērpt maigākos vārdos, tiek runāts par eh, miršanu, nevis par eh, slepkavošanu. Un eh, jāapzinās, ka šāda situācija ir jāidentificē un Basku zemē daudzi teroristi ir izlaisti no ieslodzījuma, un ir cilvēki, kas uh, tieši atbalsta terorismu. Uh, kas atbalsta šo teroristu aktus. Neaizmirsīsim, ka ETA teroristu grupa vēl nav izjaukta. Tā turpina darboties. Es domāju, mums ir jāsniedz līdzjūtīgs atbalsts cietušajiem. Taču eh, jāņem vērā, ja nav atbilstoša sociālā atbalsta, tad eh, šāds cietušais saskars vēl ar tālāku upuru sajūtu. Otrā daļa manā runā veltīta eh, tiesiskumam. Eh, Basku zemē terorismu upuri eh, zina, ka neviens likums neatgriezīs dzīvē tos cilvēkus, kas gājuši bojā terorismu aktos. Taču, ja netiek uh, apkarots terorisms, tad viņi nejūtas, ka viņu ciešanas tiek atzīts būtībā, uh, noziegumi paliek nesodīti. Pat labāk mums ir jāsaka, ka, ka cilvēkiem, kas ir cietuši terorismu aktos, ir tā kā slepus jādodas uz atbalsta sesijām. Uh, Un būtībā tad tie, kas veids terorismu, tiek pielāgo, piemēroti, uh, tiek pielīdzināti dieviem, ka viņi ir lūk ir neaizskarami, bet vairums cilvēku uzskata, ka uh, vainīgo tiesāšana ir būtiska, lai uh, sniegtu gandarījumu terorismu aktos cietušajiem. To arī paredz terorismā uh, novēršanas birojas apvienotajā, ANO. Upuris, individs, protams, ir centrālā persona, taču visai sabiedrībai ir jāsniedz viņam atbalsts. Eiropas parlaments savā 2012. gada direktīvā atzīst šo īpašo upuru pozīciju stāvoklī tiesiskajā sistēmā. ETA ir veikusi 379 slepkavības. Tad gandrīz puse no teroristu noziegumiem nav sodīti. Mums ir vajadzīgs atbilstošs instruments, lai noskaidrot šādus gadījumus, un tas attiec arī uz ETA ieslodzīto sadarbību ar varas iestādēm, taču tas nekādā ievērojumā mērā nenotiek vēros. Jums atgādinā 1996. gada Eiropas padomas rekomendāciju par noz organizācijas noziedzības apkarošanu. Tur valstīm tiek aicinā, valsts tiek aicināts sadarboties eh, kriminālo organizāciju apkarošanā ir jānodrošina, ka mūsu brīvības sistēma ir daudz stiprāka par fanātiskajiem vai totalitārajiem to teroristu skatījumiem uz dzīvi. Noslēgumā vēlos sacīt, ka mēs nevaram runāt par galīgu mieru Spānijā vai Basku zemē, ja teroristi nav nepaliek uz visu savu noteikto termiņu ieslodzinē. Demokrātija nevar gūt uzvaru tad, ja tas netiek panākts. Mums arī kolektīvi jāapzinās, ka tie, kas ir bijuši terorisma aktu un totalitārisma cietušie, grib būt droši par to, ka viņu, viņu bērni necietīs no līdzīgiem aktiem. Paldies! Vārds profesoram no Turku universitātes. Doktors Noisanens, jūs rīcībā desmit minūtes, lūdzu. Eh, desmit minūtes Noisanens kundzei. Lūdzu, sagatavojiet eh, manu prezentāciju uz ekrānu. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem un paldies par jūsu uzaicinājumu šeit uzstāties. Tāpat vēlos pateikties Eiropas parlamentam par tā apņemšanos aizsargāt cietušos tiesības un apkarot uh, vardarbību pret sievietēm. Uh, mēģināšu pastāstīt par daudzām lietām. Pirmkārt, es izmantošu laiku, lai raksturotu uh, divu veidu juridisko avotu pieeju, lai aizsargātu cietušos. Un tad uh, apspriedīšu dažas problēmas, kas tika secinātas eh, īstenošanas pētījumā. Pavisam īsi. Atgādināšu jums, ka mēs esam izgājuši cauri lielai evolūcijai, runājot par krimināltiesībām. Ideja sākumā bija par to, ka valsts soda soda noziedzniekus un cilvēktiesības aizsargā noziedzniekus no uh, pārkāpumiem, ko pret viņiem varētu veikt valsts. Tagad pieeja ir pavisam atšķirīga. Ir atšķirīgi piemēri gan cilvēktiesību tiesībās, gan Eiropas tiesībās. Tagad uh, krimināla tiesība centrā ir cietušie. Nu, iespējams, ka tas vēl nav pilnīgi paveikts jo ir jāsabalansē cietušo tiesības ar uh, noziedznieku vai apsūdzēto tiesībām. Te ir jāparaugās uz uh, līgumu par Eiropas Sanības darbību, uz tā otro pāntu, kas ir juridiskais pamats cietušo direktīvai. Un tas attiec gan uz uh, cietušo tiesībām, gan uz noziedznieku tiesībām. Te uzsvars ir uz tradicionālo noziedznieku tiesību aizsardzību. Šī aizsardzība ir dominējuša, un tagad mums ir jāskatās, kas ir godīgi godīgā procesā, tiesa procesā, un mūsu nu, skatījumā tas ir ļoti svarīgi, kad mēs runājam par neaizsargātajiem upuriem, jāsanā, jāpanāk līdzsvars. Savā ziņā mēs runājām par cietušo direktīvu. Un tas ir nepārprotams juridiskais instruments, lai uzlabotu tiesības, tā sakot, vienkāršajiem cietušajiem. Taču uh, direktīvā ir arī atsauce uz neaizsargātajiem cietušajiem. No otras puses, ir vesela virkne normatīvo dokumentu, kas savā ziņā koncentrējas uz dažādām cietušo grupām. Un šī pieeja izriet no politikām konkrētām neaizsargātām grupām, neaizsargāto grupām un situācijām, kur dažas cilvēku grupas ir kļuvusi neaizsargātas viņu statusa vai viņu attiecību dēļ ar noziedzniekiem, un tāpēc tā, to tiesības nav aizsargāts. Atgādināšu, ka vēsturiski e, ļaundari daudzos gadījumos, kad mēs runājam par neaizsargātajām upuru grupām, ļaundari ir vainu juridiski vai de facto izmantojuši nesondāmību, tāda krimināla tiesības viņus nav sodījušas. Tā ir tradīcija, ar ko mums tagad ir darīšana. Tātad pavisam lēni ir atzīts tas, ka ir šīs neaizsargātās grupas un ka viņām tiek darīts pāri. Tas nozīmē gan to, ka noziegumi netika paziņot, ka bija trūkumi Uh, izmeklēšanā un ka netika gana sodīti pārdarītāji. No otras puses pārdarītāji. Uh, upur baidās no pārdarītājiem, bieži vien viņi nav spējīgi pietiekami rīkoties, un līdz ar to arī netiek pietiekuši ziņots par šādiem noziegumiem. Es varu sacīt tikai to, ka es daudz esmu strādājusi ar šādām lietām kā atbalsts seksuālo noziegumu upuriem. Un bieži vien šeit galvenā problēma ir bailes. Bailes, ka jūs, jums klāsies vēl sliktāk, ja paziņosiet par noziegumu. Tātad neaizsargātajiem upuriem vajadzīga atzīšana, viņiem arī jāsniedz atbilstoši atbalsts, ja vajadzīgi atbalsta dienesti. Būtībā mūsu rīcībā ir diva veida direktīvas ēst tiesībās. No vienas puses mums ir cietušo direktīva, kas definē personas, kas ir neaizsargātas vai kas tiek uzskatīts par neaizsargātiem cietušiem. Un tad vēl ir cita virkne direktīvu, kas skata specifiskas situācijas un noziegums situācijas. Tā attiec, piemēram, uh, uz direktīvu par, seksuālu, par bērnu seksuālu izmantošanu, cilvēku tirzniecību un terorismu upuriem. Šāda veida instrumenti ir nedaudz atšķirīgi. Īstenošanas izvērtējums attiecas uz jautājumu, vai ir šāda veida šīs, šie divi, juridiskā, divi juridisko tipu instrumenti ir jāsaskaņo starpā. Būtībā direktīva par eh, bērnu seksuālu izmantošanu, cilvēku tirzniecību un, tir, un terorismu, tie ir krimināltiesību instrumenti. Tas pats attiec uz instrumentu par vardarbība pret sievietēm. Nepārprotam, ir kaut kas jādara paša nozieguma sakarā, lai to novērstu. Tad kas notiek? Šo instrumentu kontekstā bieži vien vajadzība apspiest noziegumu šiet svarīgāka par upuru vai cietušo aizsardzību. Šis aspekts jāņem vērā, tad, kad mēs mēģinām šos, šīs divas pieejas sapludināt. Daži punkti par uh, problēmām, kas saistīts ar neaizsargāto cietušo atzīšanu. Varbūt mēs varētu tūlīt pat pāriet pie nākošā slaida. Viena lieta, nepārprotam, ir tā, ka trūkst, smagi trūkst koordinācijas starp dažādajiem spēlētiem šajā jomā. Ļoti bieži tas ir, to nosaka tas, ka nevalstiskajām organizācijām ir pieredze šajā jomā, kur valstī nav. Un tas novad pie lielas problēmas eh, cietušajiem um, atbalsta pieeja tas var būt fatāli neaizsargāto upuru gadījumā, kaut arī tur jābūt nepārprotam modelim. Un skaidrs no cilvēktiesību viedokļa, ka darbības koordinēšana ir problemātiska un atbildība par to jāuzņemas valstī, tā ir jākoordinē. Nedrīkst šo procesu atstāt uh, pat uh, uzskatīja par pašsaprotam, ka tas attīstīsies pats par sevi. Tagad runājot par to, ka par maz tiek ziņots par noziegumiem pret neaizsargātajiem cietušiem. Šī problēma laik pa laikam atkal parādās. Proti, ka nepietiekama ziņošana par noziegumiem ir liela problēma, kad noziegums tiek paveikts pret neaizsargātajiem cietušiem. Valsts savā ziņā neaizsargā to cietušo. Aizsardzība ir uzticējusi nevalstiskām organizācijām. Taču te mēs runājam par cilvēkiem, kas atkārtot ir cietušie, un bieži vien viņi satiekas ar citiem cilvēkiem, kas nav policija un izmeklētāji. Tātad pirmais kontakts ir jāmaina, tam ir jābūt ar nevis nevalstisko organizāciju, bet ar valsts pārstāvjiem. Manā skatījumā tāpat ir svarīgi panākt, ka cilvēks rīkojas uh, automātiski, ka tā tad uh, cietušais uh, automātiski tiek uh, novirzīts tur, kur viņš var saņemt atbalstu. Paldies! Thank you very much, Dr. Lielas paldies Nusēnens kundzei un nākamā runātāja ir Elizabeta Kraulets, kura vada vai Nīmijā Briseles biroju un uh, pārstāv arī Amerikas tirzniecības kameru Eiropas Savienībā, bet šobrīd viņa runās par savu personisko pieredzi. Viņa ir terorisma upure. Un lūdzu vārds jums. Liels paldies! Vēlos pateikties Eiropas parlamentam un visiem uh, lēmumu pieņēmējiem par to, ka šis svarīgais jautājums ir uh, joprojām saglabāts darba kārtībā. Ir pagājuši divi gadi gandrīz kopš uh, terora akta Zavantemā, es, uh, kas notika 22. martā 1916. gadā. Un Es esmu ASV pilsone, dzīvoju Briselē jau piecus gadus. Esmu Ungāru izcelsmes. Manā meitai ir deviņi gadi, un viņu tieši skāra šis uh, eh, terorakts, un uh, tas arī mani skāra, jo par cietušajiem uzskata bojāgājušos tuviniekus. Nu, par laimi man neviens tuvinieks negāja bojā, bet uh, mana meita joprojām ir ļoti uh, gados jauna un viņai ir uh, grūti pārvarēt šī terora akta sekas. Es esmu bijusi diplomāte, strādāju IVAI un MČM. Uh, un es nolēmu nesamierināties ar situāciju, bet uh, atgriezties realitātē pēc iespējas ātrāk. Tāds bija mans lēmums. Man ir prieks, ka ir pieņemta šāda direktīva, ka daudz kas tiek darīts Eiropas līmenī, bet es gribu teikt, ka vienīgais atbalsts, ko saņēmu, bija no ģimenes draugiem un no man darba devēja Es uh, biju slimnīcā vairāk nekā trīs nedēļas, un varbūt jūs varat uh, tagad rādīt slaidus, tas ir tādas neprofesionālas uh, fotogrāfijas, šeit ir tikai daži attēli, uh, kas parāda, kā dzīve var mainīties vienas dienas laikā fotografija pirms tam bija no tā brīža, kad es vēl atrados slimnīcā, un arī karaliene Matilde mani apmeklēja slimnīcā Es ļoti pateicos visiem ārstiem un uh, medicīniskam personālam, bet, kad man izrakstīja no slimnīcas, es viena, man vienai pašai bija jātiek galā ar savām problēmām. Tālāk šis fotoattēls šeit jūs redzat, ka tā laikā es dzīvoju uh, būtībā trešajā stāvā mans dzīvoklis atradās, nebija lifta, un trīs mēnešus es nevarēju izkļūt no dzīvokļa bez uh, uh, īpašas palīdzības, tātad tā bija vai nu ātrā palīdzība, kad man vajadzēja doties pie ārsta, vai arī, eh, nu, mani tuvinieki, kam bija mani vienkārši jānes pa trepēm lejā. Un man arī vajadzēja pastāvīgi censties uh, iz, iz, izbēgt no šīs terorisma draudiem sav, arī savā galvā. Nu, neviens neapšauba, vai mēs esam cietušie vai nē, ir arī pierādījumi, eh, tie ir pieejami policijai, visiem citiem, bet jāsaka, neesmu saņēmusi nekādu atbalstu, neviens man nezvanīja, lai jautātu, vai man kaut kas būtu nepieciešams, saņēmu uh, ēpastu no personas, kas bija atbildīgas pa, atbildīga par atbalstu cietušajiem. Man būtu labāk, protams, paticis, ja man piezvanīt, bet es saņēmu ēpastu, šis dokuments vispār neiekļāvās formātā bija grūti izlasāms, un es būtu bijusi, lab, man būtu bijis nepieciešams arī finansiāls atbalsts uzreiz, bet to es toreiz nesaņēmu. Uh, Un jāsaka, lidostā es zaudēju pilnīgi visu - kredītkārtes, nu, viss man palika tur. Nu, man būtībā arī man, mans koferis bija pilnīgi iznīcināts un uh, Tātad es zaudēju visas uh, savas mantas, es atradās uh, svešā valstī kā vientuļā māte ar bērnu un pilnīgi bez naudas. Un uh, bez ģimenes draugu un no, nu, darba devēja atbalsta es nebūtu tam tikus pāri. Tālāk daudz no jums uzskata, un es arī dzirdēju, ka komisija un parlaments strādā pie daudziem elementiem, tā skaitā arī finansiālu atbalstu. Pēc gandrīz diviem gadiem neesmu saņēmusi nekādu finansiālu palīdzību. Un man ir tagad uh, bijušas jau desmit vizītes pie dažādu apdrošināšanas uzņēmumu ārstiem. Tie četri dažādi ārsti man atkal, atkal jāstrādā, ko es esmu, jāstāst, ko es esmu pārdzīvojusi, izjutusi, un tas nu neveicina nekādu atlapšanu. Jo atkal ir jāatgriežas pie, tā, pie notikušā. Uh, un man tiešām nepalīdz pārvarēt uh, visu šo pieredzi un dzīvot tālāk. Tā tad uh, pēc šiem desmit vizītēm pie ārstiem, uh, dažas uh, no šīm vizītēm bija ļoti sāpīgas, es man pat uznāca pā, pānikas lēkme. Un, uh, kad ārsts mani iztaujāja, ja, Nu, visiem bija zināms, ka es esmu bijusi ievainota, un tagad viss ir šo apdrošināšanas uh, uzņēmumu ārstu rokās. Nu, mani ārstēšanās izdevumi uh, tiek sekti, bet es uh, kā speciāliste bija devusies uz uh, citu valsti apspriest svarīgus jautājumus. Nu, tas nav vienīgais zaudējums, ko es piedzīvoju šajā kontekstā. Es neiedziļināšos visās detaļās, nerunāšu par privātām lietām. Laiks arī ir ierobežots, bet, nu, katrs var iedomāties, ka ir arī, esmu piedzīvojis arī daudzus citus zaudējumus un profesionālā ziņā. Uh, tas man bija ļoti eh, arī eh, negatīvi, jo eh, man, mans priekšnieks gāja pensijā, es cerēju uz tikt paaugstināt amatā, tas nenotika. Un, protams, grūti ir atkal at, atsākt šo profesionālo karjeru un, un strādāt tālāk, tālāk. Jūs redzat manu ģimeni, manu meitu, vēl citas fotogrāfijas. Jūs redzat, ka es biju ratiņkrēslā un apdrošināšanas uzņēmumu ārsti par to bija informēti, un tomēr man uzdevušos jautājumus un gribu teikt, ka man vēl ir paredzēts trīs tikšanās ar apdrošināšanas uzņēmumu ārstiem un nekāda finansiāla kompensācija netiek paredzēta. Šeit jūs redzat fotogrāfiju, kur uh, es esmu uzaicināta pie Ungārijas prezidenta un viss atbalsts uh, nu, Ungārijas valdība tiešām uh, izrādīja atbalstu, un, uh, un tā ir mana izcelsmes valsts, un prezidents mani uzaicināja, piedāvāja mani aizvest atpakaļ uz Ungāriju, pārcelties atpakaļ uz Ungāriju, bet, uh, nu, tas man nebija pieņemams variants, jo es pastāvīgi jau esmu dzīvojis vairāk nekā piecus gadus Beļģijā, šeit ir mana uh, mei, dzīvo mana meita, un es nebiju gatava pārcelties uz citu valsti. Ja tā tad jūs redzat, es dzīvoju augšstāvā mājā, nevarēju pārcelties uz citu. Nē, es nevarēju izkļūt no savu dzīvokļu, un tad es nolēmu pārcelties uz citu dzīvokli, kas uh, atradās tuvu uh, darba vietai. Um, arī tuvu manas mēdz dzīves vietai uh, un attiecīgi aprīkots, un tas uh, neatbild gluži manām finansiālām iespējām, bet, nu, tas man bija jādara, tagad man ir jāatmaksā aizdevums bankai un arī uh, finansiāla situācija, kādā es šobrīd atrodos, ir tieši saistīta ar teroraktu. Nu, noslēgumā gribu teikt, ka es negribu nekādus ieteikumus jums sniegt, tas nebūtu pareizi. Bet ir uh, dažas lietas, ko var izdarīt ļoti vienkārši un kas man būtu daudz palīdzējušas uh, toreiz. Teiksim, uh, jābūt ir vienai kontaktpersonai, pie kā vērsties attiecībā uz juridiskiem aspektiem, kompensāciju, apdrošināšanu. Un visai atbildībai nebūtu jāgulstas uz tā cilvēku pleciem, kurš cenšas atgriezties reālajā dzīvē. Eh, jo eh, ir jāņem vērā ne tikai fiziskais, bet arī morālais kaitējums, kas ir nodarīts, un būtu jāpiešķir automātiska eh, kompensācija balstoties uz faktiem, un tāpat arī avansa maksājums būtu uh, jāpiešķir bez liekas birokrātijas, jo atrodoties slimnīcā nevar visus šīs veidlapas aizpildīt Un tāpat, tā kā es esmu vientuļā māte, tad būtu nepieciešams arī nodrošināt bērna aprūpi un um, medicīnas darbinieku vizīti mājās, apmeklējumu mājās. Es vēlreiz vēlos pateikties jums par to, ka jūs strādājat pie tik svarīgiem jautājumiem. Lielas paldies, Krakovicas kundze, par to, ka dalījāties. Uh, jūsu personīgā pieredzē. Es jums līdzjūtību par to, ko jūs esat piedzīvojusi. Daudz veiksmes jums nākotnē. Tagad viedokļa apmaiņa. Vispirms jautājums varēs uzdot komiteja deputāti. Lūdzu, Ana. Laika ierobežojums ir divas minūtes, tāpēc, ka man ir jābrīdina deputāti. Pulkstens 12.30 mēs nekavējoties pārtrauksim sanāksmi, tāpēc, ka vēlāk ir paredzēta koordinātoru sanāksme. Liels paldies par um, sniegto informāciju. Bija ļoti interesanti jūs uzklausīt. Uh, šī informācija bija mums ļoti nozīmīga, bet, protams, ka tajā klausīties bija patiešām skumīgi. Man būtu jautājums doktorai Mirjai Vasiljādu. Uh, Viņa mums stāstīja ļoti daudz par uh, cilvēku kontrabandu. Viņa mums minēja, ka dalība valstīs cilvēku tiesību akti attiecībā uz kontrabandu, kas tika pieņemti 2011. gadā, ir īstenoti ļoti atšķirīgi. Uh, un, protams, ir ļoti sarežģīti nodrošināt, lai šī piemērošana būtu vienāda, bet varbūt jūs mums varētu pastāstīt, kā mēs varētu nodrošināt, lai eh, cilvēku tirdzniecības eh, apkarošanas nolūkos dalībvalstis eh, mēģinātu nodrošināt līdzvērtīgu piemērošanu. Galu galā jau ir pagājis ļoti daudz kopš šo tiesību aktu pieņemšanas. Uh, Mēs esam arī diskutējuši par to, ka varbūt mums vajadzēja pārskatīt šos jautājumus daudz ātrāk, un varbūt vajadzēja paskatīties, ka dalībvalstis nav virzījušās uz priekšu šajā jomā. Depreses kungs pēc tam Gomeses kundze. Paldies priekšēdātāji! Mani patiešām aizkustināja um, cietušā stāstītājs. Un man ir patiešām nērti par um, lieliem trūkumiem, kas pastāv manā valstī šajā jomā. Mūs uh, patiešām pārsteidza uh, šī situācija. Mēs nebijām gatavi nec uh, politiskā, nec arī juridiskā ziņā šo divu gadu laikā mēs esam mēģinājuši uzlabot situāciju, proti mēs esam mēģinājuši arī izveidot šo vienoto kontaktpunktu, kuram pavisam drīz vajadzētu sākt darboties. Jūsu stāstījumā tika likts uzsvars arī uz citiem elementiem, kas attiecas uz uh, teroristisku uzbrukumu um, cietušajiem. Tātad te ir runa par to, ka netiek nodrošināta sociāla aizsardzība mm, attiecībā uz pilnīgi visiem aspektiem. Uh, Es domāju, ka Eiropas līmenī mēs eh, tagad eh, mēģinam ieviest eh, konkrētus fondus, kas ļautu palīdzēt dalību valstīm cīnīties ar šo situāciju un kas ļautu arī mobilizēt finanšu līdzekļus, kas ir vajadzīgi terorisma upuriem, proti, kas ļautu viņiem ārstēties un kas ļautu viņiem arī atvieglot citus uh, dzīves aspektus, jo īpaši, kas varētu arī palīdzēt risināt psiholoģiskas dabas problēmas, kas ir radušās pēc atentātiem. Es eh, domāju, ka jūsu stāstītais kundze mūs tikai vēl vairāk eh, stimulē mm, darboties tālāk. Paldies tagad, Gomesas kundze. Liels paldies visiem cietušajiem, kas mums pastāstīja par uh, eh, savus pieredzēto. Es pa pusē dzīvoju Briselē un. Un uh, mani patiešām šokēja tas, kas. Uh, I am, I come from Portugal. Tas, ko stāstīja mm, terorisma upurē. Uh, Es esmu Portugālietē, un šovasar Portugālē bija ļoti lieli ugunsgrēki. Gāja bojā vairāk nekā simts cilvēku, vairāk nekā 200 tika ievainoti. Un viens no svarīgākajiem, ko arvien um, atkārto cietušie, sakot, kas viņiem ir pats svarīgākais, ir uh, psiholoģiskais atbalsts. Viņi saka, ka iestāžu nodrošinātais psiholoģiskais atbalsts ir ļoti būtisks. Man jūsu rekomendācijās, jo īpaši izbrīniet tas, ko jūs minējāt par mēdmāsu, kas noteikti būtu jums palīdzējusi par eh, finansiālu atbalstu, lai rūpētos par jūsu bērnu un tā tālāk. Vai jūs nedomājat, ka šāda veida atbalstā ir jāiekļauj arī um, psiholoģiskā palīdzība? Manī patiešām pārsteidza, kā eh, cietušie manā valstī man tagad Ziemassvētkos stāstīja, cik svarīgi viņiem um, bija tikt galā ar šīm zaudējuma sāpēm. Viņi bija zaudējuši gan vecākus, gan bērnus, un viņiem būtu bijis vēl sarežģītāk, ja šāda psiholoģiskā atbalsta nebūtu. Protams, ka šeit ir vajadzīga arī sagatavošanās, un es domāju, ka mums vajadzētu to iekļaut rekomendācijās. Tātad, vai jūs nedomājat līdzīgi? jo īpaši, ja mēs šeit domājam par eh, terorisma mm, upuriem. Tagad uh, Jimenezes eh, Veserīlas kundzei. Sí. Eh, eh, bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer. Lielas paldies. Tomēr otrā mikrofonā jums sarunā. Teikt viss kārtībā. Es e, vēlētos e, pateikties visiem, kas e, ir ieradušies. Lielas paldies arī tiem, kas uzstājās. Paldies maniem kolēģiem, ēnu referentiem, kas piedalījās šajā uzklausīšanā. Mums ir izdevies apkopot ļoti daudz interesantu ideju, kas vēlāk varēs tikt izmantotas, lai uzlabotu direktīvu īstenošanu. Mēs uzklausījām ļoti daudz um, cietušo. Man ir uh, bijušas, uh, bijusi iespēja arī apspriesties ar uh, koordinatoru, kas ir atbildīga par cilvēktirdzniecības apkarošanu. Bet es domāju, ka mums ir būtiski domāt arī par dzīmumu vardarbību. Visas šīs idejas mums ir ļoti svarīgas. Mēs esam dzirdējuši arī daudz par to, ka, diemžēl, netiek eh, nodrošināts tiesiskums, ka vēl ar vienu valda nesodāmība un, diemžēl, trūkst arī informācijas. Vēlos norādīt arī uz eh, slikto koordināciju. To nevajadzētu atstāt tikai NVO un asociācijas ziņā. Es, protams, zinu, ka Spānijā eh, šīs organizācijas ir ļoti aktīvas, bet mums ir jānodrošina tas, lai atbildīgie mm, izjustu savu atbildību. Protams, ka mums ir jādomā arī par vienoto kontaktpunktu. Tekstā esam iekļaujuši grozījumi, kur ir runa par to, kā cīnīties pret terorismu un palīdzēt terorisma uh, upuriem. Mēs šeit norādām, ka ir vajadzīgs viens koordinācijas punkts. Mēs dzirdējām arī par to, ka ir vajadzīga atbalsta harmonizācija. Uh, Protams, ka starp valstīm un reģioniem pastāv atšķirības attiecībā uz eh, cietušiem sniegto atbalstu. Mēs eh, šeit eh, dzirdējām arī to, ka tika pieminēts fonds terorismā um, ehm, noziegumos cietušajiem. Mēs šeit dzirdējām arī, ko stāsta paši cietušie, un stigmatizācijas jautājumi man ir jo īpaši svarīgi. Tagad Stīvensas kundze, viņas teiksies kā pēdējā. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, priekšādātāji. Godāmie kolēģi, es izteikšos pavisam īsi. Es vēlētos pateikties jums par jūsu liecībām. Es vēlos jums paust savu atbalstu Jūs runājāt par to, ka apdrošināšanas sabiedrības uh, nesadarbojas, un patiešām šī situācija jau ir ievilkusies, un tā ir bijusi problemātiski ilgu laiku Beļģijā. Valdībai vajadzētu piespiest apdrošināšanas sabiedrības palīdzēt upuriem un uzlabot kompensācijas, tāpat arī vajadzētu nodrošināt, lai šīs kompensācijas tiek izmaksātas pēc iespējas ātrāk. Galu galā jūs nesat pelnījusi atrasties šādā situācijā. Es ceru, ka nākotnē tas darbosies daudz labāk un ka apdrošināšanas sabiedrības jūs atbalstīs. Ir ārkārtīgi būtiski sniegt jums šo atbalstu, un tāpat arī jums ir jāsaņem kompensācija par um, uh, zaudējumiem un ciešanām, ko esat piedzīvojusi. Galu galā jūs nesat atbildīgi par pilnīgi neko un nesat pie nekā vainojama. Jūs atrodaties ļoti sarešķītā situācijā un tāpēc apdrošināšanas sabiedrībām vajadzētu rīkoties pēc iespējas ātrāk. Tās, kā pret mums izturējās, nav akceptējami. Tā, tāpēc, tāpat kā jūs, es ceru, ka mums izdosies rīkoties ātri un ka dalībvalstis pēc iespējas ātrāk īstenos šo direktīvu, lai mēs varētu sniegt atbalstu cietušajiem. Es ceru, ka jums palīdzība tiks sniegta pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies! Līdz ar to ir izteikušies visi, kas to vēlējās. Mums ir atlikušas sešas minūtes. Es eh, dzirdēju, ka tika uzdots konkrēts jautājums Vasiljādu kundzei, un došu vārdu arī um, eh, Kraulīcas kundzei. Katrai trīs minūtes. Lielas paldies, paldies par uzdoto jautājumu. Patiešām vajadzētu atcerēties, ka direktīvā ir noteikti tikai minimālie standārti. Tas ir labs instruments, bet šeit tomēr mm, īstenošana atšķiras dalībvalstīs. Ar savu 4. decembra paziņojumu mēs mēģinājām atrast veidu, kā varētu sniegt atbalstu dalībvalstīm šajā darbā. Piemēram, mēs vēlētos sagatavot vadlīnijas dalībvalstīm, jo īpaši tās varētu būt vadlīnijas par eh, dzimumu jautājumiem, kā palīdzēt cietušajiem. Sadarbībā ar pamatiesību aģentūru mēs varētu sagatavot arī vadlīnijas par to, kā veicināt sadarbību uh, bērnu kontrabandas apkarošanā. Mums ir arī jādomā par eh, transnacionāliem atsaucas mehānismiem. Es uzskatu, ka tas būtu pats svarīgākais, kā mēs varētu palīdzēt cietušajiem. Mēs arī varētu skaidrot dalību valstīm galvenos kontrabandas jēdzienus, mēs varētu veicināt arī operatīvo darbu un tāpat arī veicināt kapacitāti un nodrošināt paraugu prakses apmaiņu. Tas viss ir eh, jāuzlabo esam apņēmības pilni, un to jau mēs ziņojām arī transponēšanas ziņojumā un pirmajā progresa ziņojumā. Te ir vajadzīgas vadlīnijas, um, rekomendācijas. Esmu skaitījusi ļoti daudz pasākumus, kas mums palīdzēs nodrošināt labāku īstenošanu. Tieši tāpēc arī sagatavojām un publicējām savu paziņojumu. Um, man bija vajadzīga pusotra minūte. Paldies, Edēta Kravalīcas kundze. Es eh, atbildēšu par eh, psiholoģisko palīdzību un jūsu jautājumu, vai eh, šāda palīdzība ir svarīga. Uzskatu, ka tā ir ļoti svarīga, un pēc tam, kad es atstāju slimnīcu Antverpenē, es nesaņēmu pilnīgi nekādas vadlīnijas, kā um, svešā valstī atrast psihologus, kas specializējas um, posttraumatiskā stresa ārstēšanā. Es beigās atradu psihologu, kas runāja angliski, man palīdzēja mani draugi Briselē, bet eh, neapšaubāmi, ka šāda veida palīdzība ir svarīga. Taču praktiskā puse ir vēl svarīgāka, proti, kā atrast pareizos ekspertus. Es eh, sāku strādāt 2016. gada oktobrī uz tāļu laiku, un Protams, ka es nebiju pilnībā atkopusies. Es eh, strādāju tikai daļēju laiku un uzskatīju, ka atrašanās darbā ir daļa no manas atvesaļošanās. Tas arī palīdzēja manai meitai, jo viņa gaidīja, ka es atgriezīšos eh, realtātē. Paldies! Lielas paldies! Es eh, vēlētos paust pateicību visiem ekspertiem. Lielas paldies par jūsu mm, darbu, paldies arī par jūsu pastajām idejām, paldies arī par personīgo pieredzi. Es uzskatu, ka komiteja deputātiem tas viss ir ļoti svarīgi. Es arī vēlētos pateikties visiem ekspertiem, visiem, kas piedalījās. Lielas paldies arī deputātiem, līdzreferentiem, līdzpriekšādātājiem. Patiešām sirsnīgs paldies. Uzskatu, ka informācijas apmaiņa mūsu līdzreferentiem ir ļoti būtiska.